Right. Eh, colleghi, possiamo cominciare. Allora, riguardo. Godāmie kolēģi, izskatīsim mūsu darba kārtību. Pagājušajā piekdienā tika paziņots par izmaiņām Tas nozīmē, ka. Tur augstāk. Rītdien 11.30. Mums būs jāizskata ziņojums, pansērī ziņojums un arī Annas Gomešas ziņojums par uh, šiem jautājumiem. Viņa mūs informēs par uh, ceļojumu uz eh, Magreba eh, valstīm. Tas nozīmē, ka šodien mums eh, būs jāstrādā ilgāk līdz 19.30, tā lai mēs varētu uzklausīt komisāru Fūli. Viņš mums pastāstīs par eh, komisāru kolēģijas eh, secinājumiem, tad, kad tika pieņemta šī dokumentu pakete. Tagad eh, par 20. septembra un 5. oktobra sēdes protokoliem. Ja nav nekādu komentāru vai iebildumu, tad uzskatīsim, ka šie protokoli ir pieņemti. Man nav nekādu paziņojumu, tas nozīmē, ka mēs varam pievērsties eh, ceturtajam darba kārtības punktam, kas ir 2009. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā. Es domāju, ka kolēģi ir izrādījuši ļoti lielu interesi par šo ziņojumu. Ir eh, pieņemti, ir iesniegti 423 grozījumi par šo ziņojumu. Ņemot vērā to, ka Šovakar ir paredzēts balsojums. Mēs esam vienojušies par daudziem kompromisa grozījumiem. Tas mums ļaus virzīt uz priekšu politiku cilvēktiesību jomā, par ko ir atbildīga Baronesē Aštone. Decembrī Mēs paredzam, ka šo ziņojumu mēs varētu pieņemt ar lielu vienprātību. Referente ir sagatavojusi vairāk nekā 40 kompromisus. Referente ir Laima Andrikiene, tāpēc uzreiz dodam vārdu referentei, lai viņa mums pastāstītu par grozījumiem un iepazīstinātu ar kompromisgrozījumiem, par kuriem mēs esam panākuši vienošanos. Nav nekādu procedurālu jautājumu, tāpēc uzreiz varam dot vārdu referentē, lūdzu. Paldies! Runāšu lietuviski. Gadāmie kolēģi, esmu patiešām ļoti priecīga, ka varu jums prezentēt šodien ziņojumu par situāciju cilvēktiesībās pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Dokuments, eh, kas eh, tiks iesniegts balsošanai vēlāk pēcpusdienā, ir galvenais Eiropas Savienības ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē, visā pasaulē, kas aptver laika periodu 2008. un 2009. gads. Ir jāatcerās, ka ir bijuši vairāki notikumi, kas ietekmēja cilvēktiesības šajā laika periodā. Atgādināšu, ka šis ziņojums aptver ilgāku laika periodu nekā parasti. Šis eh, periods aptver laiku no 2008. gada vidus līdz 2009. gada beigām. Šeit ir runa ne tikai par cilvēktiesībām un demokrātiju visā pasaulē, bet arī par Eiropas Savienības politiku un rīcību šajā jomā. Jūs redzēsiet arī, ka te ir pieminēti vairāki cilvēktiesību pārkāpumi, kas ir notikuši 2010. gadā. Es domāju, ka mums patiešām nevajadzētu gaidīt līdz nākamā gada ziņojumam, lai pieminētu dažus svarīgākos cilvēktiesību pārkāpumus, kas ir notikuši 2010. gadā. Atgādināšu, ka 2008. gada un 2009. gada periods bija īpašs, jo tika pieņems Lisabonas līgums un tika pieņemtas jaunas procedūras. Un arī tika pieņemts lēmums nodibināt Eiropas ārējās rīcības dienestu. Eiropas Savienība ir iegus, ieguvusi arī juridiskas personas statusu, kam ir visas eh, iedomājumās tiesiskās sekas attiecībā uz cilvēktiesību konvenciju un citiem starptautiskiem dokumentiem. Eiropas cilvēktiesību harta ir kļuvusi obligāta, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai vajadzēs pievērst lielāku uzmanību cilvēktiesību jautājumiem nākotnē. Ir jādomā arī eh, par cīņu pret terorismu visā pasaulē. Mums vajadzēs labāk harmonizēt mūsu politiku. Eh, globālā ekonomiskā krīze arī ir ietekmējusi eh, cilvēktiesības it īpaši iedzīvotājiem, kas eh, dzīvo smagos ekonomiskos apstākļos. Tāpat arī klimata pārmaiņas ir ievērojami ietekmējušas cilvēktiesības, it īpaši jaunatīstības valstīs. Ir jādomā arī par tādiem aspektiem, kā modernās tehnoloģijas, kas arī ietekmē cilvēktiesību situāciju. Modernās tehnoloģijas ir saistītas ar vairākiem eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, interneta cenzēšana būtu viens no šādiem pārkāpumiem, kas ir saistīts ar tehnoloģijām. Tagad nedaudz pastāstīšu par ziņojuma struktūru. Ziņojums sastāv no četrām nodaļām. Tur ir ietverts Eiropas Savienība ikdējais ziņojums par cilvēktiesību situāciju, pasaulē, pēc tam e, starptautiskie fórumi, ANO e, cilvēktiesību komisija, ticības brīvība, konfesiju brīvība, vēlēšana kontrole un e, daudzi citi jautājumi. Ir paredzētas arī vairākas apakšnodaļas, kas ir veltītas navas sodam vardarbībai pret sievietēm, vairākiem izņēmumiem attiecībā uz uh, cilvēktiesībām un humanitārajām tiesībām, un ir iekļaut arī jauna apakšnodaļa, ko ieteica mani kolēģi par starptautisko kriminālu tiesu, kas ir uh, uh izraisījusi ļoti lielu grozījumu pieplūdumu šī nodaļa. Kā jau priekšādātājs pieminēja, kopumā tika iesniegti 423 grozījumi, kas patiešām ir ļoti liels skaitlis, un tas norādā tikai uz to, kā šis ziņojums mums visiem liekas ļoti svarīgs. Esmu centusies strādāt tā, lai es varētu aptvert visus politiskos viedokļus un visas nostājas, kas ir pārstāvēta šajā parlamentā, ne tikai savas politiskās grupas nostāju. Esam vienojušies par vairākiem kompromisiem. Kā jau priekšēdētājs pieminēja, ir sagatavoti 42 uh, eh, kompromisu grozījumi. Tad, kad mēs balsosim, es atbalstīšu šos kompromisu priekšlikumus. Es vēlētos pateikties arī eh, cilvēktiesību aizstāvju uh, organizācijām un uh, nevalstiskajām organizācijām, kas ir palīdzējušas sastādīt šo ziņojumu. Mūsu sadarbība bija patiešām laba. Es uh, varu vēlreiz uh, tikai atkārtot, ka cilvēktiesība aizstāvji un NVO ir mūsu galvenie konsultanti šajā darbā, un es patiešām esmu viņiem pateicīgi par viņu atbalstu. Protams, ka kompromisu grozījumi visiem ir izdalīti. Nedomāju, ka man vajadzētu tos atkārtot vai vēlreiz nolasīt. Es vienkārši vēlētos vēlreiz izteikt pateicību kolēģiem, kas piedalīsies debatēs, un jau iepriekš esmu pateicīga par jūsu komentāriem. Liels paldies referentei. Pirmais eh, no ēnu referentiem. Havita kungs, lūdzu. Paldies priekšādētāji. Pirmkārt, eh, es vēlētos pateikties Lēmā Andrikienē, kas eh, ir bijusi ļoti laba kolēģe jau vairākus gadus. Īpaši es vēlētos viņai pateikties par viņas eh, darbu kā referentei. Viņa ir saskārusies ar patiešām lielu grozījumu skaitli, kas varētu radīt risku, ka ziņojums kļūs pārāk garš Tur būs pārāk daudz atkārtojumu, un to būs eh, grūti saprast. Viņa ir ieguldījusi lielu darbu kompromisu sagatavošanā, un es vēlētos viņai pateikties eh, sociāldemokrāta grupas vārdā par viņas puliņiem. Īsnībā Eh, cilvēktiesība apaškomitejai nebija pat pieejami grozījumi savā valodā, bet mēs turpinājām darbu, tāpēc, ka mums bija jānodrošina, lai šis eh, ziņojums nonāk plenārsēdē decembrī kopā ar Saharo balvu. Un eh, viņa ir patiešām paveikusi daudz, lai tas tā varētu notikt. Ir jāatcerās, ka šeit ir daudz um, jauninājumu šajā ziņojumā, ko viņa ir ieviesusi, it īpaši, kas attiecas uz vārda brīvību internetā tāpat arī par padomas secinājumiem attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un bērniem. Viņa ir devusi savu ieguldījumu cilvēktiesību ziņojumā, kas ir sagatavots šogad, un es uzskatu, ka kopā ar pārējām grupām mēs esam panākuši, kā šajā ziņojumā tiek ievietota patiešām svarīga sadaļa par uh, starptautisko kriminālu tiesu, kas saskan ar konferenci, kas notika šogad. Manuprāt, ka tas īpaši papildina ziņojumu un padara šī gada ziņojumu par īpašu. Ir jāatcerās, ka vairākus gadus mēs esam mēģinājuši darīt tā, lai šis ziņojums nekļūtu par uh, Eiropas Savienības padomes eh, gatavotā cilvēktiesību ziņojuma duplikātu. Mēs esam centušies panākt, lai šajā ziņojumā parlaments eh, izskatītu padomes ziņojumu un eh, domātu par augstā pārstāvja cilvēktiesību jomā darbu. Es ceru, ka mēs esam turpinājuši šo, šos pūliņus, un ja visi deputāti necentīsies, lai šis ziņojums būtu labāks, tad ar eh, šiem daudzajiem grozījumiem mēs riskēsim ar to, ka šeit netiks iekļauti vairāki cilvēktiesība aizstāvi, vairāki pārkāpumi. Šādā veidā mēs apdraudam ziņojumu un tā mērķi. Es eh, gribētu visiem atgādināt, kas atrodas šajā telpā, kāds ir šī ziņojuma politiskais mērķis. Mums nevajadzētu to aizmirst. Mēs vēlamies vērst augstās pārstāves un padomas uzmanību uz to, ka uh, iepriekšējos gados parlaments ir devis savu ieguldījumu uh, ziņojuma sagatavošanā. Ja es pareizi atcerot, atceros, Zviedrijas prezidentūras laikā mēs spēlējām ļoti aktīvu lomu, lai nodrošinātu, ka uh, Eiropas Savienības cilvēktiesību ziņojumā tiek iekļauta sadaļa par parlamenta aktivitātēm šajā jomā. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu runāt vienā balsī par cilvēktiesību jautājumiem uh, visās institūcijās. Manuprāt, tā būtu daudz labāka pieeja. Īpaši vēlētos pateikties Andrikienes kundzei par diviem kompromisiem. Viens ir par Goldstone ziņojumu, kur mm, sākotnējā redakcijā bija lielas atkāpes no Eiropas parlamenta sagatavotās rezolūcijas. Bija ļoti grūti panākt vienprātību starp lielākajām grupām par šo rezolūciju, un es uzskatu, ka mums nevajadzētu tāpēc atkāpties no šīs rezolūcijas šajā ziņojumā. Viņai ir atradusi ļoti prasmīgu kompromisu, kas ir loģisks un saprātīgs. Tāpat arī par GSP. Um, šeit bija ļoti daudz dažādu viedokļu par to, cik laba ir šī vispārējo preferenču sistēma un vai tā ir godīga. Es uzskatu, ka viņa ir atradusi patiešām līdzsvarotu kompromisu par šo jautājumu. Par eh, sociāldemokrātu prioritātēm runājot, esam iesnieguši vairākus grozījumus par eh, dzimumtiesībām, par eh, reliģisko diskrimināciju kopā ar Opjelu kungu. Mēs vēlēmies panākt, ka uh, ir skaidri pateikts tas, ka mēs nevēlamies, lai būtu diskriminācija balstoties uz ticību, tātad vai cilvēks ir ticīgs vai nē. Ir īpaši, ja ir runa par um, musulmaņu valstu konferenci. Viņi uzskata, me, Eiropas Savienība nevēlas uh, iesaistīties eh, šajās diskusijās par eh, ticību kā cilvēktiesību pārkāpumu. Tāpat arī par eh, Eiropas vadlīniju izstrādi par sociālajām un kultūras tiesībām. Tas ir jauninājums. Es ceru, ka parlaments atbalstīs šo jauninājumu. Par Guantanamo bāzi. Kaut arī vēlēšana rezultāti ASV varētu šeit ieviest izmaiņas, mēs vēlamies pievērst lielāku uzmanību Eiropas Savienības lomai sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm attiecībā uz eh, Guantanamo aizturēšanas bāzi. Mēs eh, nevēlamies pievienoties tām valstīm, kas uh, E, iesaistāts Guantanamo bāzes aizturēto pārvietošanā. Ja runa par ikgadējo cilvēktiesību ziņojumu, mēs kritiski izturamies pret e, dažu dalībvalstu rīcību ANO cilvēktiesību padomē. Es domāju, ka mēs e, paši esam pieļāvuši vairākas kļūdas attiecībā uz Kubu. Es nevēlētos šeit kritizēt referenti. Manuprāt, tad, kad mēs tikāmies, tad mēs sapratām, ka starp mūsu grupām pastāv vienprātība šajos jautājumos, bet vienīgais kompromiss, ko sociāla demokrāti nevar apstiprināt, ir 24. kompromiss par Kubu. Uh, Es uzskatu, ka mums eh, cilvēktiesības vajadzētu izvirzīt pirmajā vietā, un neskatoties uz mūsu atšķirīgiem politiskajiem viedokļiem par Kubu, mums vajadzētu panākt vienošanos par cilvēktiesībām Kubā. Ja Tautas pārtīs grupas eksperti vēlas satikties ar sociāldemokrāta ekspertiem par šo jautājumu, tad mēs ļoti labprāt eh, piedalīsimies šādās diskusijās jo es uzskatu, ka mēs šeit pieļējam lielu kļūdu, nepanākot vienprātību. Taču atcerēsimies, ka tas ir tikai viens jautājums no pieciem simtiem, un tāpēc mums vajadzētu atzīt, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs, un tas noteikti būs liels Eiropas parlamenta panākums, tāpēc es vēlētos pateikties Andrikienas kundzei. Paldies! Otrais ēna referents ir Doksis kungs. Donska kungs. Es vēlētos uh, pateikties um, Andru Kienas kundzē par to, ka viņa ir spējusi tik galā ar šo lielo grozījumu skaitu, kas bija iesniegts un sagatavojusi kompromisa grozījums. Tagad šis uh, ziņojums ir kā skaidrs uh, signāls no Eiropas parlamenta uh, gan komisijai, gan padomē, gan dalību valstīm, gan jaunajam ārējās darbības dienestam. Šis solis, šis ziņojums ir jauns solis stiprā, pastiprinātai koordinācijai starp dažādiem instrumentiem, kas darbojas Eiropas Savienībā. Kā Alde ēnu referents var teikt, ka atbalsta visus ē, kompromisa grozījumus, bet es uzskatu, ka galējā versijā būtu jāiekļauj arī uh, vairāki mūsu kolēģu grozījumi. Ir, protams, grozījumi, pret kuriem mēs balsosim, jo uh, protams, mums ir dažādas domstarpības un dažādiem jautājumiem, bet šajos grozījumos ir pārāk detalizēti formulējumi. Es arī gribētu vēlreiz izteikt savu abrīnu par Andri Kienes kundzes ziņojumu un teikt, ka mēs balsosim par šo ziņojumu. Paldies! Saka priekšstādātājs trešais ēnu referents ir Zautalas kundze. Paldies šī ziņojuma papildu vērtība, ka tas tiks pieņemts uh, šā gada decembrī būs tāds, ka tas dos savu ieguldījumu Eiropas Savienības cilvēku tiesību stratēģijas pārskatīšanā un komisija un atbildīgā komisāra tieši gaida Eiropas parlamenta ieguldījumu šajā jautājumā. Un es gribētu teikt, ka pēc manām domām Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanai jānotiek atklātā veidā, iesaistot visas interesētās puses, un mums vajadzētu arī pieprasīt, lai komisija un pārst, augstā pārstāvis sagatavotu ziņojumu Eiropas parlamentam un padomei par to, kā uzlabot un stiprināt Eiropas Savienības cilvēku tiesību politiku pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Andrikienas kundze pēc manām domām, es esmu zaļo uh, grupas uh, ēnu uh, referente, varu teikt, viņa ir ļoti labi strādājusi, mēs atbalstām viņas piedāvātos kompromisus, viņa ir arī ieklausīsies manu kolēģu izteiktajos priekšlikumos, un es domāju, ka šis rezultāts tiešām būs labs. Paldies. Mm, Šulc kungam vārds. Es domāju, ka mums ir ļoti visaptverošs ziņojums, kas uh, runā par cilvēku tiesību pārkāpumiem un trūkumiem šai jomā, bet pēc manām domām varētu iekļaut papildu informāciju un paskaidrojumu šai dokumentā. Mums jārunā ne tikai par cilvēku tiesībām, bet arī par pilsoņu tiesībām Es uzskatu, ka īpaši svarīgas ir aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības, kas netiek nodrošinātas visās valstīs. Tāpat arī ir jāatcerās par vēl krāpšanām vēlēšanās un vēlēšanu manipulācijām. Tātad šeit nav, ir runa ne tikai par vēlēšanu novērošanu, bet gan par manipulācijām tādās valstīs kā Krievija un arī Ukraina. Uh, No otras puses ir jāatcerās, ka šajā ziņāmā vajadzētu precizēt arī uzbrukumus žurnālistiem, it īpaši uh, bijušās padomju savienības valstīs. Uh, īpaši vajadzētu atgādināt Natāliju Nestimīrovu Un ir jāatcerās, ka šogad ir gājuši bojā astoņi žurnālisti un ir bijuši vairāk nekā 40 brutāli uzbrukumi žurnālistiem. Īpaši jāatcerās par uh, Borisu Kašinu, kas uh, bija īpaši satraucošs gadījums pavisam nesen. No otras puses, vajadzētu domāt arī par aktuāliem jautājumiem, piemēram, uh, 31. punkts eh, Krievijas konstitūcijā par demonstrācijām ir jāatcerās, ka pagājušā svētdienā tika pieņemts eh, paziņojums, ko mums noteikti vajadzētu apsveikt, kaut gan, protams, tas īsti neatbilst mūsu izpratnē par de demonstrāciju brīvību. Mm, protams, šis paziņojums ir labs, bet tajā pašā laikā šeit ir ierobežojums uz 800 dalībniekiem, un, manuprāt, tas nenorāda uz uh, patiešām normālu demonstrāciju brīvību. Mums vajadzētu šeit pieminēt šo tiesību deficītu. Ieglis kundzei vārds. Paldies! Es vēlētos īpaši pateikties referentei Andrikienei, bet arī visiem ēnu referentiem. Es cilvēktiesību apakškomitejā esmu pieredzējusi, cik intensīvi ir jāstrādā pie šāda ziņojuma. Es Arī esmu devusi sev ieguldījumu grozījumos, esmu iesniegusi daudz grozījumus, un, protams, kompromisos mēs redzam, ka ar šo ziņojumu mēs nevarēsim atrisināt visas šīs pasaules problēmas. Pēc Lisabonas līguma mūsu jaunajā situācijā mm, ir pieaugusi arī vērtība, un es uzskatu, ka mums vajadzētu pieminēt svarīgākos punktus kas ir jāiekļauj šajā ziņojumā. Šajā ietverā mums arī vajadzētu palikt, un es uzskatu, ka referente to ir arī labi paveikusi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu panākt, lai e, šajā parlamentā būtu liela vienprātība par šo ziņojumu. Šāda vienprātība arī parādītu, ka parlamenta loma ir liela, un tas ļautu mums uh, turpmāk strādāt. Šīs ziņojums pierāda to, ka mm, šajā darbā, šajā ziņojumā ir ieguldīts ļoti liels darbs, un mums vēl ir daudz, kas darāms cilvēktiesību jomā. Ja nav nekādu citu komentāru, tad varbūt referentē būtu kas sakāms noslēgumā. Noriu padėkoti visiems kolēģiem. priekšsādātāji, es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajā diskusijā par viņu komentāriem, par izteiktajiem priekšlikumiem un vērtējumiem. Es domāju, ka pirms mēs pārējām pie balsošanas, es domāju, ka mums vajadzētu pastrādāt kopīgiem spēkiem pie kompromisa priekšlikuma par Kūbu. Es uh, gribētu saglabāt pašreizējo tekstu un uh, panākt uz tā pamata vienošanos. Un uh, uh arī par Gvantanamo problēmu un Paulsonu ziņojumu par G, uh, GSP plus Es pateicos Alde grupai un uh, Donska kungam, tāpat Hautals kundzei un Zaļajiem, un arī Šulc kungam, kurš um, pieminēja cilvēku tiesību pārkāpumus Krievijā. Ir taisnība, tur ir uh, pavisam nesen uh, nogalināti vairāki žurnālisti. Es pati un Hautals kundze arī piedalījāmies kā novērotāji Krievijā, bet uh, es gribu teikt, ka mūsu ziņojumā ir runa par 2008 un 2009 gadu, bet mēs gribēj, gribētu, protams, pieminēt arī 2010. gadā konstatētās problēmas, bet mums tomēr jāsagrabā šeit līdzsvars, jo uh, periods, par kuru mēs runājam, ir 2008. 2009. gads. Es vēlreiz pateicos visiem par izteiktajiem komentāriem un um, ceru, ka mēs arī veiksmīgi nobalsosim šo pēcpusdienu. Paldies! Saka priekšsēdētājs, es vēlētos jums atgādināt, ka balsošana par šo ziņojumu notiks šo pēcpusdienu un Um, šis ziņojums tiks izskatīts decembra plenāra sesijā ar baroneses Ashtonas piedalīšanos. Tagad pāriesim pie piektā darba kārtības punkta, proti tas ir ilgtspējīga Eiropas Savienības politika attiecībā uz tālajiem ziemeļiem, tā kā referents vēl nav ieradies, tad ierosinu piecu minūšu pārtraukumu izsludināt. Bene, possiamo riprendere. Ribadisco che il. Labi, atsāksim darbu un es atkārtošu, ka darba kārtības punkts, ko mēs šobrīd izskatām, ir ilgtspējīga Eiropas Savienības politika attiecībā uz tālajiem ziemeļiem. Pēc 2. septembra uzklausīšanas Gālera kungs ir sagatavojis uh, dokumentu par ilgtspējīgu Eiropas Savienības politiku attiecībā uz tālajiem ziemeļiem, un tagad šis dokuments ir izsniegts pirmai izskatīšanas kārtai. Tagad dod vārdu Gālera kungam. Lielas paldies, priekšēdētāji, godāmie kolēģi! Ja runa par tādu tematu, ka tālie ziemeļi un tā attīstību, uh, tad eh, mēs ātri vien saprotam, eh, cik daudz eh, spēlētāju ir iesaistījušies šī temata risināšanā, cik daudz politikas jomu šis temats skar un cik daudz jau ir pieņemti dažādi tiesiski un politiski nolīgumi. Protams, mēs te neizgudrosim jaunu velosipēdu, gatavojot šādu ziņojumu, bet uh, Es eh, gribēju iet mazliet tālāk, kā eh, pēdējais eh, paziņojums 2008. gadā un pēdējā padomas secinājuma 2009. gadā. Mums ir jādomā par to, kādā veidā mēs varētu kļūt aktīvi un kā mēs varētu dot savu pievienoto vērtību, nodrošināt Eiropas Savienības iesaistīšanos šī jautājuma risināšanā. Mūsu mēķis ir pieņemt ziņojumu, kur būtu runa par mainīto ģeopolitisko situāciju un uh, par eh, kaimiņu valstu un pārējo iesaistīto pušu lomu ziemeļos un Arktikā. Kaut arī Eiropas Savienībai pašlaik eh, nav uh, piekrastes Arktikā, ir uh, jāatcerās, ka Dānijai un uh, Grenlandai, kas kaut arī nav Eiropas Savienībā, arī Zviedrijai un Īslandai, um, kas ir kandidāta valsts, ir piekļuvē uh, Ziemeļjūras e, okeānam. Ziemeļledus okeānam tāpat arī ir jāatcerās, ka daudzām valstīm ir um, ciešas attiecības ar Eiropas Savienību un uh, mums noteikti šie jautājumi arī nākotnē ļoti satrauks. Tāpat arī ir jāatcerās par klimata pārmaiņām un okeāna piesārņošanos, kas arī īpaši skar Arktikas reģionu. Šajā ziņojumā jau pašā sākumā es eh, vienojos ar eh, ēnu referentiem par kompetenci sadalījumu un esmu runājis arī tieši ar vairākām iesaistītajām pusēm esmu iekļāvis pirmajo, pirmajā līdz trešajā punktā politikas jomas, kas ir skārta šajā tematā. Un esmu pieminējis arī Arktikas reģiona iedzīvotājus, jo galu galā viņus skar šāda politika. Mums ir jādomā par brīvību, vidas jautājumiem, klimata politiku, pētniecību, uh, kuģniecību, zvejniecību un tādiem resursiem kā nafta, gāze un minerāli. Esmu uzsvēris, ka Eiropas Savienības politikā ir jādomā arī par Ārtikas reģiona kaimiņu valstu prioritātēm. Es šeit saskatu ļoti lielu sadarbības potenciālu. Šī ziņojuma mērķis ir tāpat politiski panākt, lai atšķirīgās intereses kļūtu saskaņotas. Kaut arī ģeogrāfiski mums nav tiešas robežas ar šo reģionu, mēs nevaram uz turieni doties un teikt, ka jums ir jārīkojas šādā veidā, vai arī, ka jūs nedrīkstētu šādā veidā rīkoties. Mums ir jānodrošina ilgspējīga attīstība, sadarbojoties ne tikai ar attiecīgajām valdībām, bet arī ar šī reģiona iedzīvotājiem. Ja runa par vīdes aizsardzību, kuģniecību, zvejniecību, resursu izmantošanu, uh, mums vajadzētu vienoties par visaugstāko tehnoloģisko līmeni. Šim visaugstākajam tehnoloģiskajam līmenim nevajadzētu būt mēķim, bet gan piemērotājai praksei. Šajā ziņojumā mēs vēlamies nodrošināt sadarbību ar Startautisko jūrniecības organizāciju, ar kuģniecības organizācijām vai arī ar a, glābšanas grupām, kas darbojas Arktikas padomē. Ir jāatcerās, ka Eiropas Savienības dalība valstis nodrošina 40% no pasaules tirzniecības flotes, un ja mainīsies klimata apstākļi Arktikā, tad šis punkts noteikti būs ļoti nozīmīgs. Ir jāatcerās arī par domstarpībām starp tādām valstīm kā Norvēģija un Krievija. Ja runa par debes resursiem, tad, protams, ka Mēs vēlamies nodrošināt sadarbību, it īpaši ir runa par tehniskajiem standartiem. Cita šā, starpā šeit ir runa par tehnoloģiju transferu. Kuram, vai, kuram vajadzētu būt uh, nodrošinātam, arī ja pastāv domstarpības. Augsti standarti ir ļoti nozīmīgi, jo viena piekdaļa no naftas un minerālu resursiem atrodas tieši šajā reģionā. Un uh, gāzes ieguvēji ir iespējamas dažādas uh, novatoriskas tehnoloģijas. Ja runa par uh, sociālo attīstību, esmu jau norādījis uz iedzīvotājiem, kas dzīvo šajā reģionā. Mums ir jādomā par Arktiku arī kā par iespēju vietu, nevis tikai kā draudiem vai risku. Tieši tāpēc arī Um, iedzīvotāji ir mūsu prioritāte. Galu galā jau vairākus gadus simtu šie iedzīvotāji ir nodrošinājuši ilgspējīgu šī reģiona apsaimniekošanu. Un esmu runājis ar cilvēkiem, kas ir teikuši, ka viņi nevēlas dzīvot muzejā. Tātad, ja runa par Ārtikas reģionu, tad šeit nav runa par uh, milzīgu nacionālo parku, bet gan par ilgspējīgu attīstību šajā reģionā. Par pārvaldību runājot, es jau norādīju uz pastāvošajiem noteikumiem un or organizācijām. Ziņojumā es uzsveru, ka Arktikas padomēji vajadzētu kļūt aktīvākai un vajadzētu pieņemt arī saistošus noteikumus. Mēs vēlamies, lai šī padome kļūtu stiprāka, un tieši tāpēc esmu uzsvēris arī šajā ziņojumā, ka Eiropas Savienībai šajā padomē vajadzētu iegūt pastāvīgā novērotāja statusu. Dažas dalībvalstis ir pārstāvētas šajā padomē, taču Eiropas Savienība kā tāda tur nav pārstāvēta. Mums, ņemot vērā Lisabonas līgumu, eh, ir vairākas jaunas kompetences, un tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt pastāvīgu statusu šajā padomē. Secinājumi, kādus esmu izdarījis ziņojumā, ir šādi. No vienas puses es vēlētos ierosināt, izveidot pastāvīgu struktūru komisijā, uh, Mārēja ģenerāla direktorātā, lai nodrošinātu saskaņotu sadarbību. Tas nozīmē, ka mēs varētu efektīvi izmantot dažādus pētniecības līdzekļus, jo šī attīstība ir svarīga ne tikai Arktikai, bet arī Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm. Es izsaku arī priekšlikumu par to, ka vajadzētu paredzēt arī finansēšanas programmas un mehānismus Arktikas reģionam pētniecības jomā. Tas nozīmētu, ka mēs varētu efektīvi sadarboties ar kaimiņu valstīm pētniecības jomā. Esmu par Arktikas informācijas centra izveidi, kas varētu darboties kā instruments Eiropas Savienības politikas uh, Mm, attīstībai un kas varētu nodrošināt uh, informāciju par Eiropas Savienības politiku šajā reģionā, bet tajā pašā laikā mēs varētu iegūt arī informāciju no šī reģiona. Galileo projekts un citi satelītu projekti varētu tikt izmantoti, lai nodrošinātu augstāku drošību kuģniecībā šajā reģionā. Tādējādi mēs arī dotu signālu par uh, savu gatavību sadarboties, un tādējādi mēs varētu arī veicināt šo sadarbības potenciālu. Uh, vīdes aizsardzībā un klimata mm, pārmaiņu apkarošanā mēs tādējādi varētu nodrošināt augstākus standartus. Eiropas Savienībā vajadzētu kļūt par vienu no svarīgākajiem partneriem Arktikas reģionā, tikai jautājums, kad tas varētu notikt. Jo ilgāk mēs uh, darbojamies pie šī jautājuma, jo vairāk ideju mēs gūstam. Uh, Es eh, šai, visas šīs idejas, diemžēl, nevaru iekļaut ziņojumā, jo ziņojuma apmēri, diemžēl, ir ierobežoti. Es eh, saprotu, ka ēna referenti arī gribēs iesniegt vairākus grozījumus. Man pašam arī ir vairākas jaunas idejas, un es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties tomēr, ka šis ziņojums ir ierobežots. Tagad es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas ir devuši savu ieguldījumu un izteikuši vairākas idejas, un es ceru, ka šīs debates, kas sekos pēc manas uzrunas, noteikti arī dos savu ieguldījumu ziņojumu tālāk attīstībā. Paldies! Grazie, kolēģa Gāler. La parola al primo dei. Paldies, Gāler kungs. Tagad vispirms došu vārdu ēnu referentiem. <clears throat> Jākonsārī kundzei vārds. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Šis uh, ziņojums ir ļoti uh, rūpīgi un interesanti sagatavots. Var redzēt, ka Galerkungs ir tiešām daudz piestrādājis pie šā dokumenta un devis personisku ieguldījumu. Mm, es uh, gribētu tagad analizēt šo ziņojumu un izteikt zināmu kritiku. Ziņojuma ievadā ir teikts, ka ar arktiskie reģioni ir, mūs interesē klimata pārmaiņu sakarā un tā ir galvenā attīstības uh, ievirze. Es tam nepiekrītu. Es uzskatu, ka šie reģioni ir jāplūko no globālās ekonomikas viedokļa un uh, no dabas resursu krājuma viedokļa, jo tagad uh, visi vēlas uh, izmantot šo, šos resursus. Protams, uh, globālā sasilšana un ekonomikas attīstība ir saistīti jautājumi, bet šeit ir nepieciešams atšķirīgas pieejas. Mums, e, protams, e, notiek pārmaiņas ekonomikas jomā pasaulē un pieaug pieprasījums pēc dabas resursiem. Protams, e, jāsaka, šī sākotnējā pieeja ir diezgan interesanta ir uh, daudz uh, negatīvu faktoru pasaulē, bet uh, šajā ziņojumā ir arī pozitīvi aspekti norādīti, runājot par šā reģiona attīstību. Nesen tika panākt vienošanās starp Krieviju un Norvēģiju par dabas resursu izmantošanu, kas pielika punktu 40 gadus ilgam strīdam. Ārtikas uh, reģionā ir uh, senās pārobežu sadarbības tradīcijas, jēdziens par robežām un um, nāciju valstīm ir diezgan uh, jauna parādība šeit reģionā, un es domāju, ka šajā sakarā Eiropas Savienības galvenais uzdevums ir turpināt uzticības veidošanu šai reģionā. Mēs nevēlamies uh, uzspiest savu varu kādam, bet mēs vēlamies veidot uzticības gaisotni. Mēs zinām, ka Krievija nevēlas, lai Eiropas Savienība iesaistīto šajā reģionā, arī Kanādas attieksme ir diezgan kritiska. Tādēļ uzticības veidošana ir galvenais uzdevums. Ziņojumā ļoti pareizi ir norādīts, ka Arktikas padome un tās uh, ietekme ir jāstiprina. Arktikas padome šobrīd ir vienīgais veidojums, galvenais fórums Arktikas reģionā, kur šā reģiona valstis var sadarboties. Tāpat uh, šeit ir iesaistīti arī pamat, reģiona pamatiedzīvotāji komisijai ir jādara viss, kas tās spēkos, lai nodrošinātu kā tiek pastiprināta Arktikas padomes ietekme un loma. Eiropas Savienībai jāpanāk pastāvēgā novērotāja status Arktikas padomē. Un es domāju, es, esmu arī pārliecināti, ka baronese Eštona ir apņēmības pilnas sasniegt šo mērķi. Eiropas Savienībai būtu vairāk uh, jāstrādā pie attī uh, sadarbības veicināšanas ar ASV, Kanādu un Krieviju un veicinātu uh, uzticības uh, gaisotni šai reģionā. Tāpat ļoti svarīgi ir zinātnes attīstība un sadarbība zinātnes jomā ir nepieciešams uh, finansējums. Pētījumi tiek veikti uh, gandrīz visās dalību valstīs, Norvēģijā un citās valstīs, bet nenotiek koordinācija šai jomā. Un arī būtu jāpastiprina ziemeļu dimensija un tās Arktikas atzars. Eh, jo ziemeļu dimensija un it īpaši loģistiskie aspekti šajā dimensijā ir viena no viskonkrētākajām sadarbības formām starp Eiropas Savienību un Krieviju. Protams, par šīm lietām uh, ziņās uh, nerunā, bet uh, tā ir ļoti konkrēta un auglīga sadarbība, kas notiek Ziemē dimensijas ietvaros. Mums Tāpat ir jāuzsver, ka Eiropas Savienība ir jāuzņemas līderes loma, it īpaši vērtējot klimata pārmaiņas Arktikas reģionos. Tas arī ir ļoti svarīgi uzticības veidošanai šai reģionā. Gālerkungs runāja par informācijas uh, apmaiņu un izplatīšanu. Mums ir nepieciešams vairāk uzticamu vai ticamu datu. Ir jāizteno daudz dimensiju un daudz disciplīnu zinātniskā pieeja un es uh, gribētu piekrist Gālerkungam par uh, to, ka Arktikas informācijas centrs varētu tikt izveidots Lapzemes universitātē, kas būtu tāda kā jumta organizācija šai sakarā. Ziņojumā ļoti pamatoti ir runa par pamatiedzīvotājiem, bet nav runa par vietējiem iedzīvotājiem. Un es domāju, ka tas ir uh, šā ziņojuma trūkums. Lai vietēji iedzīvotāji arī mums uzticētos, uzticētos Eiropas Savienībai un īstenotiem projektiem, uh, Mums ir jāņem vērā gan pamatiedzīvotāju, gan vietējo iedzīvotāju intereses, un par to šeit nav īsti nekas teikt šajā ziņojumā. Nav runāts par ziemeļbriežu audzētājiem kas it kā tiek, eh, paliek otrajā plānā pēc uh, pēc uh, naftas un gāzes ieguves, bet arī uh, zvejniecība, ogu lasīšana šajā reģionā un uh, ziemeļbrieža audzēšana ir vienlīdz svarīgas nozares salīdzinot ar naftas un gāzes ieguvi šajā reģionā vietējie iedzīvotāji ir sarūktināti par to, ka zināmiem ziemeļu produktiem, ziemeļos ražotiem produktiem ir noteikti aizliegumi. Mums ir nepieciešams uh, attīstīt dialogu ar šo reģionu pamatiedzīvotājiem un vietējiem iedzīvotājiem. Es vēlējos vēlreiz pateikties uh, referentam Gālerkungam un Es domāju, ka mums šis ziņojums vēl ir uh, nedaudz jāpieslīpē, un mēs varam dot lielu pievienoto vērtību ar šo ziņojumu starpniecību. Paldies! Nākošā runātāja Jetenmeki. Sorry for pronunciation. Un es atvainojos par izrunu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka somu vārdi jaka un sāriņa eten mekī tiešām nav nemaz tik viegli izrunājami vārdi. Jāsaka, ka jūs izrunājāt man vārdu pat tiešām labi. Paldies par to. Un es gribētu to izteikt atzinību Gālerkungam par sagatavoto e, ziņojumu Uh, sastādot parlamentā pirmo ziņojumu projektu par Eiropas Savienības politiku attiecībā uz tālajiem ziemeļiem, es domāju, tas ir vēsturisks moments un patiešām uh, arī saulēcīgs moments. Arī vēlos izteikt atzinību par uh, viņa labo sadarbību ar ēnu referentiem. Šī sadarbība tiešām bija ļoti laba, un es to augstu novērtēju. Uh, Es esmu apmierināta ar Gālera kunga eh, ziņojumu. Tur ir daudz ļoti labu elementu, bet es vēlētos tagad pie trījiem punktiem pakapēties sīkāk. Un pirmais jautājums ir saistīts ar ziemeļu dimensijas politiku. Arktiskajai politikai jābūt eh, tālāk izstrādātāji, pamatojoties jau uz esošo uh, ziemeļu dimensijas politika, jo Eiropas Savienībai ir šāda politika izstrādāta. Tāpēc es arī esmu pilnīgi pārliecināta, ka um, Eiropas Savienības arktiskā politika ir jāizstrādā tālāk, ņemot vērā visu to, ko esam jau um, izdarījuši, uh, bet arī atdalot to kā pilnīgi atsevišķu politikas lauku. Eiropas Savienība jau veids ļoti būtisku sadarbību eh, ziemē dimensijas ietvaros, īpaši tas attiec uz kodolenerģijas, drošību, enerģijas efektivitāti un pat eh, sabiedrības veselību un eh, dažādiem sociāliem jautājumiem, bet nu šeit arī tālāk jāturpina sadarbība. Ziemeļa dimensija sasaista kopā šajos jautājumos tās valstis, kuras ir eh, ziemeļos, arī Krieviju, Norvēģiju un arī Islandi. Eh, šīs valstis ir svarīgi partneri eh, arktiskās dimensijas politikā un tāpat arī ASV un Krievija. Kanāda sadarbojas šajos jautājumos, jo šīm valstīm ir uh, novērotāju status. Un mans otrais komentārs ir saistīts ar, ar Arktisko informācijas centru. Un mums ir stingri jāpastāv, uh, ka šim te Arktis, arktiskajam informācijas uh, līmenim ir jābūt tādam uh, precīzam un konkrētam, un tāpēc mums arī jāturprātā, ka politikas veidotājiem ir nepieciešami droši zinātniski dati uh, gan par uh, vidi, gan par uh, dažādiem citiem apstākļiem, kas saistīti ar uh, tāliem ziemeļiem. Un visa cita starpā arktiskajam informācijas centram arī jānodrošina tas, ka notiek pilsoniskās sabiedrības iesaiste. Atvainojiet, tad paņēmu kafiju. Un kā jau mana kolēģa Līsa Jākonsārī teica, es arī uzskatu, ka būtu ļoti labi, ja šis centrs atrastos pašos, pašos ziemeļos, un ka tas strādātu kopā ar Labzemes universitāti, jo tur jau ir zinātnes eh, centrs. Un eh, šis centrs jau daudz ko paveica šo jautājumu sakarā. Un mans trešais komentārs ir saistīts ar to, ka vēlos uh, akcentēt pamatiedzīvotāju tiesības. Mēs nedrīkstam par viņiem aizmirst strādājot pie Eiropas Savienības arktiskās politikas jaukā, jautājumiem. Sāmī e, cilvēkiem ir ļoti maz iespēja panākt to, ka viņu valstis dzird, balsis dzird Eiropas Savienības līmenī. E, tomēr Kaut arī šāds dialogs vēl nav izveidojies, ir skaidrs, ka ir nepieciešams šāds dialogs, un tas arī ir redzams komisijas 2008. gada arktiskās uh, informācijas aprits dokumentā. Un mēs jau esam uh, savus priekšlikumus šai sakarā iesnieguši. Bez tam ir jāakcentē tas, ka Sāmija e, dzīvo e, gan e, Somijā, gan Zviedrijā, bet viņiem nav pastāvīgas pārstāvniecības um, tā kā politiskajā ziņā. Tā kā šeit mums ir vēl daudz ko darīt. Tātad šie trīs jautājumi - ziemē dimensija, pamatiedzīvotāju jautājums un uh, Arktiskais informācijas centrs ir tie aspekti, pie kuriem vēl vajadzētu piedomāt, bet principā šis ir ļoti labs uh, ziņojums un paldies Gālēra kungam par šo darbu. Un tagad mēs eh, dodam eh, vārdu eh, Lozingas kundzei. Es vēlētos pateikties referentam par šo ziņojumu. Esmu to ļoti rūpīgi izlasējusi un esmu arī pamanījusi, ka Gālera kungs ir pavērsis uzmanību gan vīdes aizsardzības aspektiem, gan arī Eiropas Savienības komerciālajām interesēm un tāpat ir domājis arī par drošības jautājumiem. Uh, Taču, manuprāt, šeit arī e, trūkst svarīgu punktu, un proti tā ir saikne starp visiem šiem aspektiem. Tāpat arī nav runa par to, kā šie aspekti viens otru ietekmē. Diemžēl ziņo, ziņojumā e, šo saikni es neredzu. Te ir runa par e, vides piesārņojumu, uh, Mm, bet es to uzskatu, ka tā ir vienkārši, tās ir vienkārši kuģniecības loģiskās sekas. Arī rūpnieciskā attīstība, tīpaši runa par naftas un gāzes ieguvi un uh, komerciālā zvejniecība Arktikas reģionā, manuprāt, tas noteikti ietekmēs um, ekosistēmas, tas radīs piesārņojumu un uh, arī eh, padarīs eh, vairākas sugas arvien mazāk pārstāvētas eh, šajās ekosistēmās. Es neredzu arī šeit pietiekami pārliecinošu stratēģiju attiecībā uz šo saikni starp visiem šiem aspektiem. Manuprāt, šeit nav panākts vajadzīgais līdzsvers uzdodu šeit, šeit eh, sev jautājumu, vai ir paredzēta tālāka attīstība, vai varbūt eh, komisija dos šeit kādu stimulu. Redzu, ka Eiropas Savienības eh, galvenā interese ir iesaistīties Arktikas reģionā, uh, un uh, iemesls ir tāds, ka uh, ledus kušana radīs vairākas sekas proti mēs varēsim sākt iegūt naftu un gāzi, eh, arī kuģniecības ceļi būs īsāki un rēderis noteikti no tā gūs ienākumus. Eiropas klimata stratēģijā, kas tika pieņemta 2008. gada martā, nevēlos to šeit eh, pilnībā atkārtot, taču šeit tika runāts par eh, labākām iespējām izmantot ogļūdeneža rezerves šajā reģionā, kas būs arvien vieglāk pieejamas. Tāpat arī šeit ir runa par drošības interesēm, kādas Eiropas Savienībai ir šajā reģionā. Par to mēs esam līdz šim maz runājuši. Mēs esam arī maz runājuši par Arktikas ģeostrateģisko nozīmi. Uh, par ASV, Kanādas, Krievijas, Norvēģijas iesaistīšanos, ir jāatcerās, ka šīs valstis jau ir uzsākušas šī reģiona militarizāciju. ASV jūrniecības flote jau ir izstrādājusi arktisko ceļu karti un tiek sagaidīti arvien lielāki un asāki konflikti šajā reģionā. Tieši tāpēc ir jāizstrādā attiecīgā um, programmu šim reģionam. Mums ir jāuzdod eh, sev jautājums, kad tiks eh, nodrošināti pastāvīgi spēki uz Aļaskas, Aļaskas ziemeļa piekrastē. Kanāda pašlaik gatavo uh, personālu, kas sasniedz pat uh, 900 līdz pat uh, 1500 cilvēkus un uh, arī citas valstis vēlas realizēt savas um, stratēģiskās militārās intereses šajā reģionā. Ja runa par klimatu, tad, protams, ka mums ir jādomā par Arktikas reģionu kā, var, kā par vienu no prioritārajiem reģioniem pasaulē. Es uzskatu, ka enerģijas resursu ieguve var radīt katastrofālas sekas eh, klimatam. Uh, Mēs nedrīkstam domāt par uh, fosīlas degvielas izmantošanu, kas negatīvi ietekmē klimatu. GoNGL neuzskata, ka Ārktikas uh, eh, reģionam vajadzētu kļūt par turpmāko karsto punktu ģeopolitiskā ziņā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzlikt moratoriju jauniem projektiem naftas ieguvēja Arktikā. Uh, Iepriekšējo reizi es jau uzrādīju, iz, stāstīju par jaunu vīziju Arktikas līgumam. Man teica, ka tas a, nav iespējams, ka tiesiskie nosacījumi ir pavisam savādāki, taču jāsaka, ka šie argumenti mani nepārliecināja. Es neuzskatu, ka uh, šāds līgums ir neiespējams. Manuprāt, vienkārši trūkst gribas šādu līgumu noslēgt. Es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu uzlikt moratoriju uh, resursu ieguvēja Arktikā, un mums vajadzētu nodrošināt, lai Arktika būtu uh, demilitarizēta zona. Tika pieminēta arī pamatiedzīvotāji un vietēji iedzīvotāji. Es vēlētos to vēlreiz uzsvērt. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu paskatīties arī uz citiem pasaules reģioniem. Vajadzētu padomāt, kurā pasaules reģionā tad uh, lielākā resursu ieguve ir nodrošinājusi labākus apstākļus pamatiedzīvotājiem un vietējiem iedzīvotājiem. Tad, kad mēs vedam sarunas ar šiem iedzīvotājiem, tad mums vajadzētu arī paskatīties, kas tad īsti ir šie iedzīvotāju pārstāvji. Mums ir jārunā ar zemniekiem, ar visām iedzīvotāju grupām, nevis tikai ar tiem iedzīvotājiem, kas varbūt vēlas gūt kaut kādu labumu no uh, resursu ieguves ir jānodrošina visi šie iedzīvotāji būtu iesaistīti procesos, un mums ir jānovērš visas negatīvās sekas, ko varētu radīt procesi šajā reģionā. Un tagad pēdējais uh, ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji, saka Taranda kungs. Un tā es gribētu tagad ķerties pie trešās arktiskās valodas papildu somu un vācu valodai, tātad runāšu igāņu valodāju. Arī es vēlos izteikt atzinību Gāleru kungam par ļoti labo sadarbību, viņš izrādīja lielu interesi un vēlos akcentēt tos jautājumus, kas ir svarīgi zaļajai grupai parlamentā. Mēs uzskatām, ka vislabākais veids, kā pasargāt arktisko reģionu, būtu izmantot starptautiski saistošu klimata vienošanos, bet tā kā tādas nav, tad ir jāveic arī kādi mazāki pasākumi, un viens no tiem varētu būt neapšaubāmi Eiropas eh, Savienības uh, regula par uh, melno oglekli un oglekļu izmešiem, regula, kas regulētu šos izmešus, un arī uh, ANO uh, dokumento, specifiskā dokumentā ir šie te regulējošie lietumi. Tāpat arī uh, runājot par aizliegumu iegūt uh, gāzi un naftu, es uzskatu, ka to varētu atbalstīt, bet tomēr tehnoloģiskajā ziņā mēs vēl nesam tam gatavi, ka mēs varētu iegūt mm, tur eh, šos resursus. Un jāsaka, cilvēks arī ir pārāk alkatīga, un tas noved mūsu problēmās, bet tā kā kolēģi Lēzinga teica, tad tiesiskie aspekti ir eh, E, visai atšķirīgi e, attiecībā uz ziemeļu un dienvidu poliem, lai gan pēc būtības e, ne jau tiesiskajiem aspektiem būtu jābūt atšķirīgiem, bet ģeoloģiskiem aspektiem. Tie ir atšķirīgi, un te mēs neredzam, ka būtu politiskās gribas es, mm, atbalstīt uh, tos priekšlikumus, ko ir izstrādājuši zaļie. Mēs vēlētos būt novērēt, novērotāji arktiskajā dimensijā. Pagājušajā nedēļā e, Norvēģija teica, ka viņi atbalsta mūsu novērotāju statusu un arī ceram citas e, ziemeļu valstis, e, Somija un Zviedrija ņem šo pozīciju. Mēs vēl nezinām, ko teiks Dānija, bet ir eh, tātad cerības, ka mēs kaut ko varēsim darīt arktiskajā padomē. Tā gan nav uh, pastāvīga eh, sekretariāta, bet es domāju, ka Eiropas Savienība būtu visai uh, piemērota organizācija, eh, lai varētu šādus birokrātiskas dabas priekšlikumus iesniegt. Un eh, mēs uzskatām, ka Rovaniemī varētu būt arktiskais informācijas eh, centrs, un šim centram jābūt izveidotam Rovaniemī, nevis Briselē. Ir svarīgs arī jautājums par roņu medīšanu. Tāds teksts, kāds tas tagad ir, ir jārediģē jo Eiropas kopiena tiesa pa šo laiku ir pieņēmusi uh, savus uh, nolēmumus, uh, kuri ir kontrastējoši ar mūsu politiskajiem mērķiem. Kā es saprotu, tad ECR grupa gatavojas piedāvā divus ļoti labus priekšlikumus. Viens par starptautisko kuģniecību, lai varētu izveidot, nodrošināt eh, visām iesaistītām pusēm vienādas tiesības. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti pozitīvs un atbalstāms priekšlikums. Eh, par iespējamiem amerikāņu un krievu reindžeru um, eh, sadurs, iespējamām sadursmēm. Diez vai tas tā būs, bet katrā ziņā tas akcentē to nepieciešību, ka ir nepieciešams regulēt dabas resursu izmantošanu un ka mums ir jāizvairās no tā, ka reģionā parādās kaut kas līdzīgs zelta drudzim. Un nobeigumā gribu teikt, ka Jētenmeki runāja par pamatiedzīvotāju um, jautājumu e, nozīmīgumu. Tas tiešām ir svarīgs jautājums tiesām, kuri dzīvo Eiropas Savienībā, patiešām var kaut kā uh, likt par sevi manīt. Uh, Eiropas Savienības administrīvas galvaspilsētā, bet ja mēs salīdzinām viņu stāvokli ar Kanādas pamatiedzīvotāju uh, stāvokli, tad uh, te mēs neredzam pārstāvniecību Arktiskajā padomē. Uh, Un mēs vēlētos, uh, lai uh, šāda te, šāds te formāls šķērslis tiktu pārvarēts un uh, lai uh, mūsu arktiskajiem iedzīvotājiem būtu tādas pašas tiesības, kādas ir Kanādas iedzīvotājiem. Paldies, es jau pārāk ilgi runāju. Paldies, un mums vēl ir trīs runātāji sarakstā. Pirmais ir Šulca kungs, Berges un Haltons kundze. Es vēlētos, lai jūs runātu mazliet konkrētāk. Es vēlētos sirsnīgi pateikties referentam par viņa patiešām uzteicamo darbu. Ir paredzēta arī liela uzkla... Eh, notika arī liela uzklausīšana, kas tika gatavota pirms šī ziņojuma. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība nav pietiekami daudz pievērsusi uh, Eh, uzmanību šim jautājumam. Brīvības institūta Cipras ziņojumā ļoti skaidri norādīts, ka arī Ķīna pievērš ļoti lielu uzmanību šī reģiona attīstībai. Es uzskatu, ka novērētāja status Arktikas padomē mums varētu ļaut uh, iesaistīties šajā lielajā cīņā gan par zivju kvotām, gan arī par citiem resursiem, kas pašlaik notiek starp dažādām iesaistītajām pusēm. Lozinkas kundze jau runāja par šiem jautājumiem. Jā, no vienas puses mēs varam redzēt šeit lielu militāru gatavošanos. Krievija arī ir norādījusi uz savu uh, ietekmes zonu un uh, ir gatavoja attiecīgi floti, lai varētu attiecīgi rīkoties. Paldies! Landsbērģi kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Dokuments eh, kādu to ir sagatavojis kolēģis Mihails Gālērs, um, ir ļoti svarīgs Eiropas uh, Savienības, uh, Eiropas un globālai nākotnē, jo mūsu laiks ir ļoti saspringts un mums nekādi lieki uh, apdraudējumi nav nepieciešami. Un šeit nu ir iespējams runāt par uh, dažādām svarīgām lietām, bet runājot par starptautisko sabie, eh, sadarbību, tā ir akcentēta. Un tomēr starptautiskā konkurence var radīt eventuālas problēmas, un par tām te nav runāts. Un tātad to es uzskatu, ka tas kaut kas ir eh, vēl tāds, kas būtu jāņem vērā. Tāpēc es to Mihail arī ierosinu ņemt vērā. Te, piemēram, varētu būt grozījums eh, tā kā, kā apsvērums. Nu, varbūt, ja ne savādākā veidā, tad varētu to tā risināt. Mēs jau esam izteikuši to, ka atsevišķu valstu pretenzijas uz suverēnumu un arī pretenzijas uz uh, ūdeni vai uh, ledu varētu būt par pamatu šo valstu konfliktējušiem attiecībām. Un lai mēs novērstu uh, šādas koloniālas tendences, tātad tas ir tas, ko es ierosinu, šādā veidā varētu būt formulēts grozījums. Paldies! Un tālāk eh, vārds eh, Hautalas kundzei. Paldies, priekšsādētāji! Es gribu atbalstīt Taranda kungu un Jetenmeki kundzi, ka mēs varētu vairāk vērības pievērst um, tam, kas saistīts ar pamatiedzīvotājiem. Jāsaka, ka Arktiskā reģionā ir daudzas mazas tautas, kas tur mīt. Piemēram, Hansī Mansī, uh, Somijas arktiskajos reģionos, un te vajadzētu padziļināt uh, cilvēcisko dimensiju. Es domāju, ka mēs varētu no Eiropas Savienības puses atbalstīt to faktu, ka tiek saglabātas viņu valodas, ka bērniem ir nodrošināta eh, šo tautu valodu vide, lai varētu tautas savas valodas prasmes nodot saviem bērniem. Ievadā ir runāts par dažādām konvencijām un vienošanām, bet es domāju, ka mēs varētu runāt uh, par uh, Sāmiju un Ziemeļ Sāmiju vienošanos un arī IRO vienošanos. Un tām vienošanām, kurās ir runāts par tiesībām eh, gan pārvaldīt savu zemi, gan veikt dažādas rūpnieciskas darbības. Paldies! Eh, paldies Hautals kundzei! Un tā tagad pavisam īsts jautājums. Eh, paldies priekšsēdētāji! No komisijas puses es vēlētos akcentēt to, ka mēs esam patiešām ļoti apmierināti ar to, ka šāds eh, ziņojums parlamentā ir sagatavots. Mums ir ļoti svarīgi, eh, lai mēs saliktu kopā idejas un ja varētu arī izteikties tādu uh, vienotu virzienu. Uh, arktiskajā politikā veidot, iesaistot gan parlamentu, gan komisiju, gan IAS. Un šajā ziņojumā ir svarīgi elementi iekļauti attiecībā uz arktisko politiku. Un šodien gribu runāt eh, par to, ka vajadzētu akcentēt to domu, kad mēs nerunājam tikai par piekrastes valstīm, jo Arktiskajā reģionā jau nav tikai piekrastes uh, teritorijas, un ļoti svarīgi, ka tas ir akcentēts. Bet es gribētu cienīmo deputātu uzmanību vērst uh, uz to, ka mēs tiešām esam uh, organizācija, kas ir saistīta ar Arktisko reģionu, un par to mums jābūt lepniem. Bet uh, dažas trešās valstis uzstāja, ka mūs nevajag uzskatīt par arktisku entitīju, bet mums vajadzētu atstāt durvis atvērtas Islandai, dodot iespēju pievienoties Eiropas Savienībai. Tāpat es vēlos akcentēt vēl vienu lietu, konkrēti to, ka daži no cienījumiem deputātiem eh, arī eh, runāja šeit par ziemeļu dimensiju Eiropas Savienības ziemeļu eh, dimensija ir ļoti labs instruments, ļoti noderīgs instruments veidot Eiropas Savienības ziemeļu politiku, bet te jāakcentē divi jautājumi. Ziemeļu dimensija nav tikai Eiropas Savienības politika, tā ir vienota politika, kurā piedalās arī Krievija, Norvēģija un Islande. Uh, tā politika, kuru mēs piedāvājam no komisijas puses, un tas jau ir kopš 2008. gada, un padomi arī ir eh, devusi zaļo gaismu, nu daudz elementus ir ieslēgusi savā darba kārtībā. Eiropas saimnības arktiskā politika um, ietver visu arktisko teritoriju, eh, sākot no uh, uh, ziemeļu polārā loka, un šī ziemeļu dimensija ir jāakcentē ziņojumam, uh, bet mums arī ir jāņem vērā, ka mēs esam arktiska entīte ar savām tiesībām. Es uh, par to varbūt nerunāšu ilgāk tikai gribēju akcentēt, cik šie jautājumi ir svarīgi. Un arī, protams, jāpievērš lielāka vērība dialoga veidošanai ar pamatiedzīvotājiem. Tas gan nenozīmē, ka mums nav dialoga ar sām iedzīvotājiem. Sām iedzīvotāji arī ir uh, e, neatņemama uh, e, visu citu iedzīvotāju sastāvdaļu, kur mīt Eiropas Savienībām. Bet uh, jāsaka, ka te mums ir jādomā par visiem daudziem un dažādajiem pamatiedzīvotāju tautību uh, uh, pārstāvjiem. Un jāņem vērā, uh, ka tās ir specifiskas īpatnības, kas nosaka viņu dzīvesveidu attālumi, klimats, uh, tad te vajadzētu runāt par veselības un izglītības jautājumiem, un ir arī somu ugru iedzīvotāji, kuri e, dzīvo sliktos apstākļos Krievijas federācijā. Šo aspektu arī vajadzētu turēt vērē. Un mēs piekrītām tam, kā parlaments saka, ka komisijā ir uh, ir uh, pārstāvniecība, ir, ir dažādas organizācijas, kuras nodarbojas ar šiem jautājumiem, un ļoti jauki, eh, ka jūs šīs uh, organizācijas augst vērtējat, un eh, Māra ģenerāla direktorāts ir akcentējis, cik svarīgi arī ir šajā sakrā ekonomiskie jautājumi, bet uh, Mēs runājam par suverēnām eh, valstīm, par valstīm, kuras ir Eiropas Savienības partneri, un tās ir valstis, kuras jau tūkstošiem gadu pastāv. Paldies! Un es gribētu atgādināt, cienījamie eh, deputāti, ka iesnieguma termiņš ir 15. Eh, es atvainojos ir 15. novembris. Es atvainojos, es aizmirsu par secinājumiem. Jā, secinājumi tiešām ir vēl jāizsaka. Paldies, priekšētāji, saka Žiba kungs. Gālē kungs. Jā. Liels paldies visiem par um, priekšlikumiem. Es eh, dažus noteikti ņemšu vērā, tāpat arī, ja runa par dažādiem detalizētiem paskaidrojumiem par vietējiem iedzīvotājiem, es, diemžēl, nevaru tos ņemt vērā, tāpēc, ka ziņojums ir ierobežots eh, savos apmēros. Tika pieminēts arī par eh, ekonomikas globalizāciju Arktikas reģionā, jo uh, mums vajadzētu reaģēt arī uz klimata pārmaiņām šeit. Es gribētu teikt, ka jau pašā sākumā vajadzētu noteikt, ka no vienas puses tā ir globalizācija, bet no otras puses arī klimata pāraņas mums liek ciešāk sadarboties ar šo reģionu un vairāk domāt par šo reģionu. Es nevēlējos arī uh, domā tikai un vienīgi par pamatiedzīvotājiem, tātad par šiem uh, konkrētajiem šī reģiona iedzīvotājiem, bet, protams, arī par visiem iedzīvotājiem, kas dzīvoja šajā, re, dzīvo šajā reģionā. Galu galā šie iedzīvotāji nevēlas dzīvot kaut kādā muzejā vai rezervātā, bet gan ilgspējīgā vidē, kas attīstās. Tad, kad es dzirdu vārdu moratorijas, attiecībā uz resursu ieguvi, tad man ir jādomā par pamatiedzīvotājiem, vietējiem iedzīvotājiem, un šāds moratorijas noteikti nebūtu viņi interesēs. Ja runa par lauksaimniecību, tad, atklāti sakot, jā, līdz šim nesmu to ņēmis vērā tieši šādā formā. Es uzskatu, ka mēs varētu iekļaut šādus punktus ziņojumā. Uh, varbūt to varētu piesaistīt šai ilgspējīgai attīstībai attiecībās pamatiedzīvotājiem, bet, protams, to varētu arī īpaši pieminēt. Par ziemeļu dimensiju, par to runāja gan Jatenmakī kundze, gan arī daudz citu runātāji. Šeit uzskatu, ka mūsu Arktikas politika nav kaut kāds apakšpunkts ziemeļu dimensijai. Šādā gadījumā ziemeļu dimensija būtu pārāk paplašināta, pārāk izplesta. Ziemeļu dimensija šķiet ir tāda kā liela māja, kurā ir mazs arktiskais lodziņš. Tika pieminēts, ka mums ir arktiskas lodziņš, bet mums nav arktikas durvju. Es uzskatu, ka šī ziemeļu dimensija un politika tās jomā noteikti ir pastāvīga politika, un tā nevar aptvērt un definēt mūsu Arktikas politiku. Nesmu arī pret to, ka eh, šie pamatiedzīvotāji nevarētu tikt pārstāvēti Briselē. Ja runa par pastāvīgu pārstāvību, tad, manuprāt, eh, ņemot vērā subsidiaritātes principu, šis uzdevums ir jāuzņemas Somijai un Zviedrijai. Nedomāju, ka Eiropas Savienībā vajadzētu šeit dot savus finanšu līdzekļus. Lozingas kundze eh, minēja, ka viņa neredz šeit saikni starp dažādiem aspektiem. Es esmu vairāk kārt eh, īpaši uz to uzsvēris, ka daudzi šie atsevišķie aspekti ir eh, jāpadara par saskanīgiem. Tātad te ir runa par zvejniecību, kūģniecību, vides aizsardzību, klimata aizsardzību, resursu ieguvi. Tas nozīmē, ka šajā politikā visi šie aspekti mums ir jāapvieno, bet tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka mēs paši šajā reģionā neesam suverāni, mēs varam piedāvāt sadarbību. Ja es paskatos, piemēram, uz to, kas notiek Norvēģijā, lai zvejniecības intereses, naftas intereses, vides aizsardzības intereses apkopotu, tad, manuprāt, tas ir ļoti labs veids, kā, mm, piemēram, ja piemin arī Norvēģijas un Krievijas sadarbību resursu ieguvē un augstāko standārtu piemērošanu, tad es uzskatu, ka tieši šādā veidā mēs, kā sadarbības partneris, varētu dot savu ieguldījumu. Uh, Kā jau es teicu, šeit pastāv dažādas iespējas visus šos atšķirīgos aspektus padarīt eh, saskaņotus. Es uzskatu, ka klimat, ar klimata pārmaiņām mēs nevaram cīnīties tikai Arktikas reģionā. Mums ir jācīnās par, pret klimata pārmaiņām globālā līmenī. Ehm, Arktikas reģions neizglābs visu pasauli. Un tieši tāpēc es arī esmu pret moratoriju attiecībā uz uh, resursu ieguvi. Ja runa par Arktikas līgumu vai arī tā pārnešanu uz ziemeļiem, tad lielā atšķirība ir tāda, ka ziemeļos viss ir ter ter ter teritoriāli sadalīts. Suverēnās valstis viennozīmīgi izskatās, izsakās pret šādu līgumu, Arktikas līgumu. Tāpēc es uzskatu, ka mums nevajadzētu uzbāzties ar šādu aspektu. Mums vajadzētu vienkārši piedāvāt sadarbību visos šajos dažādajos aspektos. Ja runa par drošības politiku, un tas attiecas uz visiem iesaistītajiem, mums nevajadzētu veicināt konfliktus. Mēs redzējām ļoti labu piemēru, Krievijas-Norvēģijas robežlīgumā. Ir arī daudzi citi piemēri. Diemžēl nevaru to šeit iekļaut ziņojumā, jo ziņojums nav tik garš. Norvēģija iegūst stroncija baterijas eh, bākās, kas atrodas Krievijas piekrastē. Tad atbrīvojas no šīm stroncija baterijām, kas agrāk tika izmantotas uh, bākās uh, Krievijā. Tas viss tiek darīts, lai cīnītos pret uh, dažādu kodolu vielu izmantošanu. Uzskatu, ka šādā veidā mēs varam gan mazināt konfliktus, gan arī veicināt vidas aizsardzību. Ja šīm valstīm Arktikas reģionā ir uh, kaut, kādi, kaut kādas bāzes atbalsta punkti, tad mēs nedrīkstam šīm valstīm to aizliegt. Ir jāatcerās, ka mēs nedrīkstam veicināt spriedzi šajā reģionā. Mums ir jāizmanto visas iespējas, lai veicinātu sadarbību dažādās jomās. Mēs nedrīkstam, lai šī spriedze parādītos, un mēs nedrīkstam arī šo spriedzi veicināt. Šulca kungs teica, jā, ka Ķīna šeit met dažādus alkatīgus skatienus Arktikas reģiona virzienā. Jā, skaidrs, ir vairākas interesētās puses, ir vairākas politikas, kas mums ir kopīgas, un es uzskatu, ka šeit mums ir arī izdevība konstruktīvi izteikt dažādus priekšlikumus. Tieši šādā veidā mēs varētu arī konstruktīvi un pozitīvi veicināt attīstību. Es labprāt gaidīšu arī grozījumus un arī uh, organizēšu sanāksmes ar ēnu referentiem. Es ceru, ka tādējādi mums izdosies panākt vienprātību. Paldies! Grācija, kolēģi Gā. Paldies Galerkungam! Neviens vairāk nav runātāju sarakstā. Es atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas spēka termiņš ir 15. novembris, pulkstens 15. un debates būs 8. No, 18. novembrī. Nākošais jautājums. Ziņojuma projekts, ko sagatavojas kolēģis Dājāns Unguriano par jauno stratēģiju attiecībā uz Melno jūru. Mēs esam e, jau 16. E, novembrī saņēmuši, 16. E, septembrī strādājuši pie šiem jautājumiem, faktiski bijusi uh, publiska uzklausīšana, bet tā tad runājot par uh, to, ka ir bijusi viedokļa apmaiņa, tad tagad mums ir jāstrādā ar uh, ziņojumu projektu. Un tūlīt dod vārdu kolēģim Ungurjānu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ka jūs uh, no, organizējāt sabiedrisko uzklausīšanu, kas bija ļoti noderīga un pilna deksmes. Es gribētu parunāt par šī ziņojuma saturu un uh, kāpēc, cik svarīga ir eh, Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Melno jūru, un te nu jāsaka, ka Melnā jūra ir daudz uh, siltāka, salīdzinot ar arktisko reģionu no stratēģijas viedokļa, tas ir pat ļoti karsts uh, rajons. Un tas arī ir viens iemesls, kāpēc šāds ziņojums ir jāgatavo, jo stratēģiskā situācija visā E, Melnās jūras e, areālā attīstās. Ziņojums ir divās daļās strukturēts. Pirmajā tiek runāts par patreizējām darbībām, e, Eiropas Savienības statiskajām darbībām attiecībā uz Melno jūru, un otrajā ir runāts par pamat priekšlikumu, cenšoties pilnveidot to, lai būtu tāda visaptaroša stratēģija. Bet um, kopsilkumā, kāpēc mums būtu nepieciešama šāda visaptvaroša stratēģija attiecībā uz Melno jūru, tad te jāplūko vairāk argumenti. Vispirmām kārtām, Melnās jūras reģions ir neapšāpām strateģiski svarīgs areāls Eiropas Savienībai, un tas tā sevišķi izpaužās pēc 2007. gada, kad iestājās Eiropas Sanībā Rumānija un Bulgārija, eh, kad eh, valstis, kas eh, robežojas ar Melno jūru, padara daļai Melno jūru par Eiropas Sanības iekšējo jūru. Es uh, uzskatu, ka Eiropas eh, Savienība šo, šīs pārmaiņas eh, labi novērtēja 2007. un 2008. gada sākumā, jo tika izstrādāta Melnās jūras sinerģija, un tā ir uh, Eiropas Savienības uh, formulētā politika Melnās jūras reģionā. Tālāk. Neapšaubāmi ir tagad nepieciešams izvērtēt uh, Eh, šīs eh, sinerģijas eh, realizāciju dzīvē. Un te ir grūti uzdevumi, jo mums nav atbilstošie instrumenti, lai mēs varētu pasākumus izvērtēt un lai mēs uh, varētu gūt tādu precīzu ieskatu par uh, sinerģijas ieviešanu dzīvēm. Uh, mums tātad nav konkrētu instrumentu, lai varētu veikt līdzsakošanu, izvērtēšanu, uh, un visā rezultātā Eiropas Savienībai tiek adresēta kritika. Tāpēc vien, ka nav uh, rīku un iespēju, kā izvērtēt Melnās jūras sinerģijas uh, realizāciju. Tomēr mēs uh, uh cenšamies uh, arī kaut ko uh, formatizēt attiecībā uz sinerģijas ieviešanu. Uh, Eh, un tas gan bija, gan ir eh, ierobežots un tāds fragmentārs darbs, lai gan ir atsevišķi jautājumi, par kuriem mēs varam teikt, ka galvenokārt tehniskajās jomās ir eh, panākumi gūti. Bet uh, sinerģijas uzdevuma ieviešana dzīvē vēl atpaliek no nepieciešama ātruma attiecībā uz labu pārvaldību, īpaši attiecībā uz drošību, uh, drošības uh, sakrā ir visu laiku grūti uzdevumi risinām. Mums ir jāsaprot, cik svarīga ir šī stratēģija Eiropas Savienībai, un, protams, Eh, attiecībā uz Melnās jūras sinerģiju, te ir jānovērtē sasniegumi, bet eh, ir jābūt stingrākai politikas, eh, stingrākam politikas ietvaram. Un priekšlikumi ļoti labi iet kopā ar makro reģionālajiem uh, jautājumiem, ar šo jautājumu koncepciju, arī ar Baltijas un eh, Donavas eh, jautājumiem. Ja mēs runājam par politikas eh, pamatnostādnēm, tad nākotnē mums ir nepieciešama integrēta pieeja attiecībā uz Melnās jūras uh, reģionu jautājumiem pašlaik mums nav tāds integrēts politikas, tāpat arī nepieciešama mehānismi, lai varētu veikt līdzsakošanu, monitoringu un izvērtēšanu, un arī ir nepieciešama atbilstoši cilvēku un finansu resursi, ies, iekļaujot, un te gribētu akcentēt, ka mums ir nepieciešama atsevišķa budžeta līnija Melnās jūras stratēģijai, un es gribētu teikt, ka jānodrošina arī E, e, ka ir nepieciešama regulāri e, ministru līmeņu, regulāras ministru līmeņu sanāksmes, lai paaugstinātu šo mm, jautājumu nozīmīgumu, un arī jāņem vērā ka eh, reģionālā sadarbības eh, veiksmes pamatā ir eh, Krievijas un Turcijas iesaistīšanās. Un visbeidzot, gribu atgriezties pie tā jautājuma, par kur es runāju sākumā. Es uzskatu, ka galvenie pamatu uzdevumi, Eiropas Savienības galvenie uzdevumi e, Eiropas e, Melnās jūras reģionā ir e, divi. Tā tad ir sadarbība un sinerģija. Un šajā te e, ziņojuma projektā ir piedāvāti trīs virzieni - tā drošība, pārvaldība, enerģētika, transporta un vide, ekonomika un e, cilvēku resursu attīstība. Un es laikam runāju pārāk ilgi, Un es saprotu, ka ziņojuma projektā ir ierobežojumi tvērumu ziņā, bet es vēlētos arī varbūt laikam ritot papildināt to ar uh, vairākiem grozījumiem. Un es gribētu izteikt savu pateicību visiem kolēģiem, arī tiem, kuri dos savu ieguldījumu nākotnē, eh, īpaši ēnu referentiem un jums par atzinumiem, un, protams, arī Eiropas komisijas pārstāvjiem par ieguldīto darbu. Un es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies! Un tālāk Šulc kungs ēnu referents. Ziņojums par Eiropas Savienības Melnās jūras stratēģiju runā par šādiem svarīgākajiem punktiem. Manuprāt, šis ziņojums iet pareizajā virzienā. Taču, manuprāt, šeit parādās arī vairāki trūkumi eh, un eh, tukšās vietas, bet es uzskatu, ka ar grozījumiem to varētu labot. Gribētu pieminēt šeit trīs punktus. Pirmais, ja mēs vēlamies at atbalstīt demokrātiju un veicināt pilsoniskās sabiedrības izveidi, tad mums ir jādomā par pārobežu tīkliem. Es atceros, pirms 20 gadiem krita mūris, bet, eh, protams, to nevajag vēlreiz atkārtot, eh, cik būtiski ir nodrošināt dažādas iniciatīvas un iespējas sadarboties. Uzskatu, ka šeit Eiropas Savienība var uh, šādus projektus arī finansiāli atbalstīt. Šeit nav runa tikai par uh, līgumiem un uh, atbruņošanos, bet arī par agrīnās brīdināšanas sistēmu. Tas varētu nodrošināt arī uzticības veicināšanas pasākumus. Es uzskatu, ka Krievijas uh, Melnās jūras flotes izmantošana arī būtu piemērota. Trešais pārobežu noziedzības un it īpaši narkotiku tirzniecības apkarošana. Arī šeit es uzskatu, mums vajadzētu ziņojumu uzlabot. Grācie. Paldies. E, Kovačs kungs no EPP. E, paldies priekšsēdētāji, paldies e, Unguriānu. Uh, kungs, par ziņojumu. Es eh, vēlos apsveikt eh, mūs visus ar šo ziņojumu, jo mums ir nepieciešama šāda stratēģija attiecībā uz Melnās jūras reģionu. Mums ir jākoordinē savas aktivitātes un eh, vēl nepietiekoši tiek novērtēts, cik svarīgi tas attiecībā uz enerģijas drošību un transportu. Eiropas Savienībai ir arī jāpaukstina savu klātesmību politiski un ekonomiski atbalstot uh, reģionu valstis, uh, lai tās varētu nodrošināt likumu spēku lielāku un demokrātiju. Un te mums arī ir dažreiz tādi slēpti uh, konflikti, vai arī netik slēpti konflikti, kurus jārisina. Uh, un Eiropas Savienībā ir jāpiedalās, lai labāk nodrošinātu tirsniecības un sadarbības iespējas. E, Pārobežu sadarbība es, e, priekšlikumi ir e, ļoti labi, bet finansējums pagaidām vēl nav tik liels, lai mēs varētu kaut ko izmainīt Melnās jūras reģionā. Uh, Eiropas Savienībai jāpaukstina sava uh, loma Eiropas sain, uh, Melnās jūras reģiona drošībā, uh, cīnoties pret ieroču, pret bruņojumu pieaugumu un apkarojot cilvēku un narkotiku tirzniecību. Un tā Eiropas Savienībai nepieciešama jauna loma, lai mēs varētu attīstīt šādas politiskās tendences, un mēs esam piedzīvojuši Eh, ka, ja tas tā nav, tad eh, nu, parādās tāda notikuma, kāda ir bijuši eh, Kaukazā, tāpēc mums ir jātīsta miera stiprināšanas pasākumi un jānodrošina tas, lai spēku vietā tiktu pielietotas mierīgas politiskas rezolūcijas. Es saprotu, ka tas ir Eh, ne tikai divpusējs darbs, eh, bet Eiropas Savienībā ir liels eh, iespējas stiprināt mieru šajā reģionā, stiprināt pārobežu sadarbību. Un Eh, un Gurjano kungs jau pareizi akcentēja šos grūtos uzdevumus, eh, kuri mūs sagaida un kuri aplūkoti mm, ziņojuma projektā. Un es arī ceru, ka Eiropas ārējās drošības eh, dienests ar savu kapacitāti varēs nodrošināt to, ka Eiropas Sanība kļūst par līderu šajā reģionā. Es pievienojos tam, ko teica kolēģi, un gribu uzrunāt Eiropas eh, komisija atbalstīt stratēģiju ar finansējumu schēmām, un t, mums ir jau zinām pieredze ar dažādām iniciatīvām šajā sakarā, un es vēlētos arī, lai tiktu uh, eh, padziļināt koordināciju, koordināciju kā tāda, un arī glābšanas dažādas operācijas. Uh, Mēs uh, esam piedzīvojuši arī to, ka nogrimst kuģis netālu no krasta, tiek zaudētas dzīvības. Un tā kā esmu ēna referents Reģija komitejā, šī ziņojuma sakarā uh, un sagatavoja atzinumu, tad gribu akcentēt arī kultūras mantojumu šajā reģionā, kurš ir no kultūras viedokļa ārkārtīgi bagāts, bet, diemžēl, ne visiem tas ir pietiekoši labi zināms. Un tā es domāju, ka mums ir jānodrošina pasākumi, kas veicinātu gan turismu, gan kultūras apmaiņu. Tāpat arī um, uh, tirzniecības attīstību un sadarbību starp kaimiņu valstīm. Es domāju, ka šis ir ļoti interesants temats, kurš ir interesants ne tikai kolēģiem no Bulgārijas un Rumānijas, bet ka tas ir svarīgs jautājums arī visiem citiem deputātiem. Paldies! Paldies! Cienījamie kolēģi! Te mums ir vēl runātāji sarakstā, un tad dosim atkal vārdu uh, ziņotājiem. Tāpēc aicinu uh, izteikties īsi un kodolīgi. Nikolai kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad es vēlos runāt par mūsu ārlietu, um, ārlietu politikas efektivitāti. Uh, Kaut arī mums ir melnās jūras sinerģija, līdz šim vēl nekas tā reāli nav noticis. Es arī zinu, ka nevisai labā stāvoklī, to lieku pēdiņās, ir eh, sadarbība. Un es domāju, ka šis ziņojums ir savu veidu agrīnā brīdināšanas sistēma, kas vērš uzmanību uz uh, dažādiem mūsu ārlietu politikas instrumentiem, īpaši uz uh, kaimiņu sadarbības instrumentu. Un te mums arī jādomā par Eiropas drošību, jo kaut arī NATO piedalās ļoti e, pareizā veidā, lai noturētu drošību labā līmenī šajā reģionā. Mēs nedrīkstam aizmirst par uh, slēptajiem vai iesaldētiem konfliktiem, gan Eh, Piedņestrā, gan eh, Grūzijā, gan Azerbaidžānā, un Eiropas eh, Savienībai ir jāpiedalās, un es domāju, ka jāpiedalās vēl tādā stingrākā veidā šādos drošības stiprināšanas pasākumos. Un vēl es domāju, ka vajadzētu ziņojumā akcentēt to, kas saistīts ar Eiropas saimnības robežu Tātad vajadzētu runāt par eh, robežu drošību, par imigrācijas jautājumiem, un mums ir arī jāuzņemas atbildība veikt konkrētas darbības, jo tās ir e, durvis cilvēkiem, kuri ierodas kā imigranti no Āzijas, un līdz ar to drošības robežām ir jāpaukst rutīna. Mums arī jārunā par cilvēku tirdzniecību, kas ir ļoti būtisks jautājums šajā reģionā, un Eiropas Savienībai ir efektīvi jāapkaro šādi procesi gan narkotiku, gan cilvēku tirdzniecība. Domāju, ka stratēģija varētu būt arī svarīga runājot par jaunajām attiecībām ar Krieviju. Un eh, Eiropas Savienības Krievijas attiecībās Melnā jūra ir ļoti svarīgs komponents. Paldies! Eh, tagad vārds Kirilova kungam. Paldies, eh, priekšsādātāji! Es gribu atgriezties pie tā, par ko jau runājat, vairāki kolēģi. Mēs, protams, cenšamies tagad eh, vērst savu uzmanību uz visu Melnās jūras reģionu un tieši uz sadarbību šajā reģionā, bet jāsaka, ka bija visai grūti e, e, vērst uzmanību tieši uz šiem jautājumiem. Bet e, ir eh, īpaši svarīgi turpināt strādāt šajā virzienā un sasniegt reālus rezultātus, jo cik, nu, mēs te varam runāt par melnās eh, jūras sinerģiju, tā ir palikusi tikai labas idejas līmenī. Un kāpēc tas viss ir svarīgi? Tāpēc, ka kādreiz jau par to esam uh, visu runājuši, bet šeit ir jātur, jāņem vērā uh, praktiskās lietas, kad Rumānija un Bulgārija būs Schengens valsts, valstis, tad te mums ir jāskatās, ka Melnā jūra būs tikpat svarīga eh, kā vidusjūra tādā nozīmē, ka var eh, būt eh, cilvēku tirzniecības procesi. Viss šī te satiksme var mm, pavirzīties un būtu labi, ja mēs runāju, runātu par Donavu stratēģiju un Melnās jūras stratēģiju, jo tas ir saistīts ar cilvēktiesniecību, dažādiem nelikumīgiem eh, darījumiem un visu kaut ko citu, un tas viss ir cieši saistīts. Līdz ar to es piekrītu uh, visam tam kas tika šeit teikts par dažādiem aspektiem, bet runājot par drošību un pat par konkrētām budžeta līnijām, mums jādomā, kā eh, nodrošināt praktiskus rezultātus. Ja mēs vēlamies praktiskus rezultātus, mums mūsu uzmanība jāpievēršina vairāk tam. Paldies! Un tagad vārds Adži Georgiju. Es vēlētos izteikt pārus komentārus un uzdot arī kādu jautājumu referentam. Bez šaubām šis reģions ir ļoti svarīgs, izšķirošs uh, gan pasaulē, gan šā reģiona iedzīvotājiem. Es nevisai labi uh, sapratu, vai ir notikušas kopīgas sanāksmes augstākā līmeņa tikšanās Melnās jūras reģionā? Vai ir jau kādi konkrēti priekšlikumi izteikti par šā reģiona attīstību, vai referents un um, Melnās jūras reģionu valstu parlamenti ir noturējuši kopīgas diskusijas par uh, šās jūras reģiona kopīgo nākotni. Es nevēlētos, lai uh, mūsu ziņojums izskatītos kā Eiropas Savienības iejaukšanās šajā reģionā, ka Eiropas Savienība it kā neņem vērā šā reģiona valstu valdības un ignorē tautu vēlmes. Es arī vēlējos runāt par drošību, enerģētiku, kas ir ļoti svarīgi jautājumi. Bez šaubām tie ir būtiski jautājumi. Tāpat šeit tika runāts par migrāciju, bet aiz visa tā stāv pilsoņi, cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā, dažkārt ļoti grūtos apstākļos. Es vēlētos uh, uzzināt, kā tad uh, šī stratēģija tiks īstenota. Un kā izstrādāt tādas stratēģijas, kas palīdzēs šiem cilvēkiem izkļūt no nabadzības un uzņemties atbildību par uh, savas dzīves likteņa veidošanu. Migrācija, protams, ir dabiska parādība, tīpaši, ja cilvēki dzīvo ļoti grūtos apstākļos, tad viņi var domāt, ka aiz, nokļūstot Eiropas Savienībā, visas viņu problēmas tiks atrisinātas. Paldies! Kā? Ehm, vreau, în primul rând, să-l... Colegi Preda. Paldies vēlējos uh, uzslavēt kolēģi par viņu sagatavoto dokumentu. Otrām kārtām es gribētu arī norādīt uz uh, to, kas ir norādīts šajā ziņojumā un um, paskaidrojušā dokumentā par Melnās jūras reģiona stratēģisko nozīmi. tas izskanēs, izskanēja arī debatēs, un eh, šā ziņojuma galīgajā formā atspoguļosies tas, kas tika runāts diskusijās. Uh, ir politiski ļoti svarīgi runāt par Melnās jūras īpašo strateģisko nozīmi. Tam ir jāizskan debatēs un no tām jāizriet. Un es gribēju vēl izteikt kādu komentāru par to, kas ir ierakstīts paskaidrojuma rakstā. Šeit ir teikts, ka ir tāda uh, Eiropas Savienības rīcība šajā reģionā ir zināmā mērā fragmentēta, tīpaši no finanšu viedokļa. Šeit ir arī minēts par finansējumu pilotu projektam, kas būtu jāīsteno Melnās jūras reģionā, un tad šis finansējums tika piešķirts pavisam citai nozarei, pavisam citā reģionā šis finansējuma jautājums nepalīdz mums veidot sinerģijas reģionā, un kā to norādīja Kovačev kungs, mūsu lomā kā deputātiem ir aktīvi iesaistīties šais debatēs. Un tagad pēdējais runātājs debat no ēnu referentu puses ir Vaigelkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos par to, ka aizkavējos, man bija vēl citas tikšanās, man bija arī jāpiedalās balsojumā attīstības komitejā. Es vēlētos pateikties Ungurjānu kungam par viņa ļoti pamatīgo un detalizēto ziņojumu. Viņš ir sagatavojis padziļinātu analīzi par šiem jautājumiem. Es nevēlos atkārtot to, ko teikuši jau citi kolēģi. Šis reģions Eiropas Savienībai tiešām ir ļoti būtisks. Šajā reģionā atrodas daudz valstu, un ne visas no tām ir vienlīdz uh, strauja virzība uz Eiropas Savienību. Ar dažām no šīm valstīm mums ir izveidoti divpusēji kontakti un dažām valstīm ir ļoti nozīmīga loma uh, veidojot konstruktīvu Eiropas Savienības stratēģiju šajā reģionā. Mums varbūt vajadzētu rēķināties ar šo valstu atbalstu un aicināt tās dot savu ieguldījumu šajā stratēģijā. Šai, šī stratēģija vēl ir tālāk jāizstrādā, varbūt vajadzētu atvēlēt vairāk pūliņu un laika stratēģijas izveidēji. Stratēģija veicinās reģiona stabilitāti, un tas ir Eiropas Savienības kaimiņu reģions. Kā jūs zināt, šeit ir uh, šajā reģionā virknē iesaldēto konfliktu, un mums būtu aktīvāk uh, jādarbojas risinot iesaldētos un snaudošos konfliktus, cenšoties rastu risinājumu. Arī no enerģētikas viedokļa šis reģions ir ļoti svarīgs, tas jau ir teikt ziņojumā, nevēlos to atkārtot. Pēc manām domām būtu īpaši nozīmīgi pievērst eh, šajā stratēģijā lielāku vērību uh, cilvēktiesībām, demokrātisko institūciju un demokrātisku sistēmu veidošanai visā šā reģiona valstīs, ir tīpaši tajās, kuras virzās uz dalību Eiropas Savienībā un arī tajās valstīs, kuras jau ir Eiropas Savienībā. Paldies Vaigelkungam. Un tagad eh, doktors Pešē komisijas vārdā uzstāsies. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu teikt dažus ievadu vārdus, uh, vēlos uzslavēt referentu, kurš ir sagatavojis ļoti pamatīgu ziņojumu, kurā ir uh, izteikts daudzas idejas uh, par to, kā rīkoties tālāk. Es domāju, šis ziņojums ir ļoti izsvērts, un tas mums palīdzēs uh, veikt mm, vēl kaut ko vairāk nekā to, ko mēs darām šobrīd. Es vēl gribētu arī atgādināt, ka Melnās jūras sinerģija ir tikai viens no mūsu politikas elementiem šai reģionā. Mums uh, ir veidota arī politiskā sadarbība ar šā reģiona valstīm un patiesībā Melnās jūras sinerģija pievēršas kopīgiem sadarbības politikas elementiem. Šeit uh, izskanēja virkne ļoti interesantu ierosinājumu. Es visus tos uh, neuzskaitīšu, bet mēs uh, visos tos izanalizēsim un ņemsim vērā. Šeit tik runāts par drošības jautājumiem, enerģētiku, migrāciju. Viss tas atspoguļosies mūsu stratēģijā un arī mūsu konkrētajās uh, pasākumos atspoguļosies. Un vēl īsumā gribēju norādīt, ka nevajag par zēmu novērtēt šā stratēģijas īstenošanu. Šis reģions, kurā mēs iesaistāmies, ir ļoti sarežģīts reģions, šeit ir dažādi elementi, kas rada grūtības, bet es gribu teikt, ka līdz šim tā ir tāda tehniska pieeja bijusi soli pa solim, mēs esam rīkojušies Un mēs esam arī izvērtējuši pastāvošās grūtības. Un pat uh, īstenojot uh, šādu pieju, vēl nav nekas daudz sasniegts. Mums, kā Eiropas Savienībai, ir skaidri jāsaskat savas uh, intereses un mērķi šajā reģionā Un mums nevajag ļaut šīm grūtībām radīt šķērsli mūsu redzējumam par to, ko mēs vēlamies. Mums ir skaidri jāsaprot, ko mēs vēlamies, un pēc tam jāizvērtē, kā virzīties uz priekšu, ņemot vērā reālo situāciju. Un vēl mm, nobeigumā mm, jāsaka ka dažkārt arī ir tāds piliens darbas, kas var visu sabojāt. Tā tad ir mm, runa par loģistiskiem nosacījumiem, politiskiem nosacījumiem, lai šī stratēģija darbotos šajā reģionā, kas, protams, ir ļoti svarīgi, bet ir arī administratīvi un finansiāli apsvērumi, ko nedrīkst aizmirst, jo uh, ja mēs gribam kaut ko panākt šajā reģionā, tad mums ir arī jānosaka cena gan no budžeta viedokļa, gan no administratīvo resursu viedokļa. Ja mēs nevēlamies, eh, lai šī stratēģija radītu jaunas cerības, jaunas vilšanās. Un eh, viens no godātiem deputātiem arī norādīja, ka uh, Eiropas ārējās darbības dienesta veidošana dod jaunu iespēju koriģēt mūsu politiskās uh, prioritātes un administratīvos līdzekļus šai reģionā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies Bišekungam par to, uh, ka jūs uh, tik uh, skaidri izteicāties, un tagad vārds vēl referentam noslēgumu vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šīs debatas ir bijušas ļoti auglīgas, dzirdēju daudz jaunu ideju, viedokļu. Interesantu punktu. Centīšos izteikties īsi. Uzskatu, ka esam jau panākuši vienošanos attiecībā uz to, cik svarīga ir Melnā jūra no strateģiskā viedokļa. Piekrīt jums visiem. Šeit nav runa tikai par Rumānijas, Bulgārijas vai Grieķijas jautājumu. Melnā jūrā vairs nav reģionāls jautājums, ja tā vispār kādreiz ir bijusi reģionāls jautājums. Tā ir Eiropas problēma, un šī problēma paliek arvien lielāka, gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Šulca kungs, manuprāt, ļoti pareizi norādīja uz izaicinājumiem, ar kādiem mēs saskarsimies no drošības viedokļa. jāatcerās arī par narkotiku tirzniecību. Kovāčeva kungam arī ir taisnība, kad viņš runā par narkotikām, ieročiem un šo problemātiku. Ņēmu vērā viņa un arī citu runātāju teikto par to, ka nav iespējams divpusējs risinājums Melnās jūras problēmām. No Kovačeva kunga dzirdēju arī par uh, to, ka ir steidzami jārisina glābšanas darbi Melnajā jūrā, jo pēdējo mēnešu laikā ir pierādījies, ka šādi notikumi var beigties ar traģiskām sekām. Nikolai kungs teica, jā, ka daudz uh, ka Melnās jūras sinerģija nav pārāk labi attīstījusies, bet ir jāatcerās, ka jā, šī nav kopēja politika, bet tajā pašā laikā šo Melnās jūras reģionu nevajadzētu novērtēt pārāk zemu. Šim reģionam ir ārkārtīgi liela kapacitāte, lai tas izveidotos par lielu bloku, un tas var arī kavēt daudzus jautājumus, ko mums vienmēr vajadzētu atcerēties. Gribētu ņemt vērā arī Kīrilova kunga teikto. Viņš minēja, ka Melnās jūras reģions iegūs vēl lielāku nozīmi eh, tad, kad Bulgārija un Rumānija kļūs par Schengenas zonas valstīm. Tas ir jautājums, vai Melnā jūra nevarētu kļūt par jaunu vidusjūru. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Hačī Georgiju kungs teica, ka jā, ka mums ir vajadzīgas kopīgas debates Mums jau bija šādas debatas 2008. gadā Kievā ministru līmenī. Ir svarīgi atcerēties, ka aicinot atjaunot šo mehānismu, mēs varētu daudz ko panākt. Predeskungs pieminēja šī reģiona strateģisko nozīmi. Es domāju, ka mēs visi šeit esam vienisprātis. prātis. Vaigela kungs runāja par cilvēktiesību problēmu. Uzskatu, ka tā ir jārisina. Tā ir jāpiemina gan ziņojuma projektā, gan vēlāk ziņojumā. Noslēgumā bez šēkunga piezīmes. Atgriezīšos pie viņa analīzes, pie viņa ļoti labās analīzes par to, cik svarīga ir Melnā jūra gan no strateģiskā, gan no politiskā viedokļa, un tādējādi šis jautājums ir ļoti sarežģīts mums un arī visiem pārējiem Eiropā. Mums nevajadzētu novērtēt pārāk zēmu šo reģionu. Solving everything, um, uh, money counts. Un, protams, vissvarīgākais ir nauda. Ja mēs vēlamies spēlēt lomu šajā reģionā, mums vajadzētu būt saskaņotiem, mums vajadzētu parādīt šo savu saskaņotību un vienprātību arī no finansiālā viedokļa. Tas būtu viss, ko vēlējos pašlaik teikt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Var jums pavēstīt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir otrdien, 16. novembrī, 2012. Septītais darba kārtības punkts, kā jau es pieminēju, ir, uh, slēg, ir um, izņems no darba kārtības. Tas nozīmē, ka šodien mēs varam beigt darbu. Un kā jau es minēju, paplašinātais Prezidijs notiks pulkstens 11.30 pēc 10 minūtēm.